runātājs būs referents Bernards Lange, ziņojuma autors. Paldies, priekšādētāji. Padoms priekšādētāji kungs. Nesen Tirzniecības komitejā kāds loceklis teica, ka ISDS valstu un investoru uh, strīdu risināšanai vairs nav palikušas daudzas balsis Eiropas parlamentā. Tā ir apstrīdama lieta dažādu iemeslu dēļ. Te ir runa par uh, uzņēmējdarbības aspektiem un to, ka tam var būt arī smagas sekas attiecībā uz uh, eh, dalībvalstu budžetiem. Gal galā šeit ir runa arī par demokrātisku lēmu pieņemšanu. Ir ļoti daudz dažādu šādu iemeslu. Taču pats galvenais padomas priekšādātāja kungs ir tas, ka trūkst caurdzamības. Procedūras notiek aiz uh, aizslēgtām durvīm, un tās ir absolūti necauredzamas un uh, ir patiešām um, nav nekāda pārsteiguma, ka skepse līdz ar to pieaug. Eiropas parlaments eh, diskusijās par e TTIP mm, pauda savu viedokli attiecībā uz visiem šiem jautājumiem. Tas attiecas arī uz jauniem līgumiem, priekšādātāja kungs, bet tas attiecas arī tikpat labi uz vecajiem līgumiem. Galu galā mums ir ļoti daudz šādu ISDS regulējumu, un uh, Te ir runa par dalību valstīm, kas um, ir iesaistītas šādās ļoti necaurzamās procedūrās. Te pastāv tādas pretrunas no vienas puses priekšādētāja kungs gan padome, gan arī jūsu locekļi uzsver uz caurdzmību visās iespējamās jomās, jo īpaši arī tirzniecības līgumos. Taču, ja runa par divpusējiem ISDS līgumiem, tad uh, Uh, padome tā kā iemūrējas. Un uh, tas dalībvalstīm ir ārkārtīgi būtiski. Galu galā Eiropas Savienībā un tās dalībvalstis ir pasaules čempiones uh, ISDS līguma slēgšanā. Tagad mums ir Maurīcijas konvencija, kas tika pieņemta ANO vispārējā asamblējā, un tai uh, ir iespējas radīt uh, daudz labāku caurdzamību. Eiropas Savienības ratifikācija būtu signāls cauredzamībai arī attiecībā uz enerģijas hartu. Enerģijas hartē līdz šim ir vienīgais līgums, kur ISDS uh, eh, ir paredzēts no Eiropas Savienības puses, tātad uh, Te ir runa par 84. gadu pirms Lisabonas līguma. Dalībvalstu parakstīšana savukārt būtu signāls tam, ka divpusējie ISDS līgumi uh, arī kļūtu cauradzami. Pašlaik acīm redzams, ka padome ir mm, strīdi par kompetenciju, nav skaidrs, kurš par ko ir atbildīgs. Es to nesaprotu, un tas man rada tādu neizpratni. Šādi strīdi par kompetenci rada parakstīšanas bloķēšanu gan no Eiropas Savienības puses, gan no dalībvalstu puses. Un tas arī dod uz ārpusi signālu, ka Eiropas Savienību neinteresē caurredzamība. Tas īstenībā runā pretī mūsu kopējiem mērķiem. Vēl par enerģijas hartu, padoms priekšādātāja kungs. Ļoti bieži publiskajā telpā par to tiek diskutēts. Enerģijas harta ir līgums, kur ir mm, visvairāk ISDS gadījumu. Kopš tad te runa par 89 gadījumiem. To saka vismaz enerģijas hārtas sekretariāts, godāmie kolēģi. Bet eh, viņi paši arī to tā skaidri nezina, jo viss ir slepens un nav nekādu pienākumu uh, par to ziņot. Līdz ar to publika vispār par to nezina. Te ir runa tātad par vismaz 89 eh, gadījumiem, bet iespējams, ka ir arī vairāk. Šī situācija ir absolūti neakceptējama. Uh, Dažas dalībvalstis ir parakstījušas, piemēram, Francija, Vācija, Lielbritānija, eh, bet Eiropas Savienība to nav darījusi. Un lūk, trīs jautājumi, mm, priekšādētā kungs. Vai prezidentūra arī neizskata, ka tai vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai beidzot šī bloķēšana beigtos un Eiropas Savienība varētu parakstīt konvenciju? Vai arī prezidentūra neuzskata, ka ar šo blokādi tiek radīts ļoti slikts iespējas par Eiropas Savienības tēlu? Uh, jo, protams, visur tiek runāts par caurdzmību, taču ISDS līgumu čempione nenodrošina šo caurdzmību. Un trešais jautājums. Vai prezidentūra motivēs tās dalībvalstis, kas vēl līdz šim nav parakstījušo konvenciju, to darīt pēc iespējas ātrāk, lai mēs līdz gada beigām varētu teikt, ka mēs iestāmies par caurdzmību un mēs vēlamies šo caurdzmību panākt arī attiecībā uz pastāvošajiem iesdējas līgumiem? Paldies, Lāngas kungs, par uh, problēmas izklāstu. Un tagad uh, ministram uh, eh, Kulunders kungam vārds. Thank you very much. Uh... Liels paldies, Lāngas kungs, paldies par šiem trīs jautājumiem. Es varētu atbildēt uz visiem jā, jā, jā un faktiski būtu pabeiguši. Bet es domāju, ka jūs gribētu drusku vairāk eh, kaut ko dzirdēt. Jā, es, protams, saku trīs reizes jā jo pārredzamība, caurredzamība ir ļoti svarīga un tā ir viena no mūsu prioritāte svarīgākajos jautājumos, veidojot vienkāršāku un drošāku likumdošanu. Padomi savos secinājumos eh, par uh, tirzniecības un investīciju politiku, kas tika pieņemta pagājušā gadā, atzina, ka atbildīgai tirzniecības politikai ir jābūt saistītai ar augstu eh, pārskatāmības līmeni, vairāk informējot pilsoņus un un iesaistot visas iesaistītās puses, kā arī īstenojot dažādās iniciatīvas uz vietām saskaņā ar uh, spēkā esošo likumdošanu. Par otro uh, jautājumu. Jā, protams, mēs tiešām esam globāli centušies palielināt pārredzamības līmeni eh, visos eh, strīdu izšķiršanas gadījumos, eh, atļaujot trešajām pusēm uzstāties, nedot informāciju par strīdu izšķiršanas norisi. Un ir piešķirts arī īpašs būdžets ISDS pārredzamības mm, palielināšanai un padarot un centrālu reģistru uh, publiski pieejamu saskaņā ar eh, eh, pārredzamības noteikumiem. Mēs sistemātiski esam cenšies šos pārredzamības standartus iestrādāt visos tirniecības nolīgumos, par kuriem norit sarunas, un lai veicinātu to piemērošanu, ehm, jūs ehm, minējāt, kā no paspārnē notiek ehm, sarunas par Maurīcijas eh, konvencijas, konvenciju Un 2014. E, gadā padome e, pilnvaroja Eiropas komisiju piedalīties šajās sarunās, un e, konvencija šī gadījumā tiks piemērota enerģijas hartai. Bet, kā jūs jau minējāt, parakstīšana tomēr neizrādījās tik vienkārši, un par spīti diskusijām padomē par eh, konvencijas parakstīšanu, ne eh, visas eh, dalību valstis ir kompetents Maurīcijas konvencijas ietvaros un ne visas savas parakstīt un piesaistīt enerģētikas hartai. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments un tas ir viens no prioritāriem dokumentiem, par ko mēs vēlētos tālāk izvērst diskusijas. Un tas ir saistīts arī ar divpusējiem kontaktiem. Uh, lai e, varētu izlīdzināt vēl e, neizlīdzinātos jautājumus, un mēs veicinām visas dalībvalstis e, pieņemt konstruktīvu pozīciju, lai varētu parakstīt attiecīgo konvenciju saskaņā ar Eiropas enerģētikas hārtu, jo investīcija politika ir kopēja kompetence un investīciju uh, politikā un, dis, un uh, strīdu izšķiršanā ir ieinteresēts visas dalībvalsts, un līdz ar to padome apsveica pagājušajā gadā komisijas institīvu modernizēt investīcijā aizsardzības mehānismu. Un padome ir ņēmusi vērā komisijas uh, vēlmi iestrādāt uh, šīs uh, normas uh, visos pārējos tirdzniecības eh, nolīgumos un paturēt spēkā dalību valsts eh, valdības iespējas eh, pieņemt attiecīgus tiesību aktus un normatīvos aktus. Un mēs joprojām esam uzticīgi pārredzamības principus un noteikumu ievērošanai. Uh, Mēs nevaram iejaukties dalībvalsts kompetencē, mēs nevaram piespies dalībvalsts piemērot un citrāli uh, eh, pāredzamības noteikumus divpusējiem līgumiem, kas ir pieņemti līdz 2014. gada 1. aprīlim. Taču es ceru, ka mēs spēsim padomē rast arī sinājumu par šo ļoti svarīgo dokumentu. No prezidentūras puses mēs strādājam ļoti rūpīgi, lai šeit kaut ko panākt. Paldies! Thanks. Liels paldies! Un nākošais eh, Kikulkungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Tāds partijas eh, politiskā grupa uzskata, ka uh, paredzamības noteikumu iekļaušana, lai uzlabotu paredzamību pašu par sevi. Viss notaļ atjaunos uzticību šiem nolīgumiem. Šie faktori tautspartijaskai grupai ir ārkārtīgi svarīgi, tādēļ es šodien vēršos pie padomas un vēlētos teikt sakojošo. Atbildes, kuras tiks sniegtas daļēji mūs aps, apmierina, taču mums jāaiziet no šī strupceļa, jo galu galā ir runa par uh, Eiropas Savienības standārtu ratifikāciju. Šī ir pirmā konvencija, kas uh, uzlabos uh, eh, strīdu izšķiršanas uh, mehānismu. Uh, jeb ISDS. E, padome ļoti labi zina, ka šo normu harmonizācija ir e, visaugstākā prioritāte, lai nodrošinātu uh, tirzniecības nolīgumu uh, ticamību starptautiskā mm, līmenī, kur Eiropas Savienība investē uh, un kur e, šīs normas tiek piemērotas visos līmeņos. Ja mēs neizkustēsimies e, no šī strupceļa, mm, rezultāti nebūs. Padomēji vajadzētu sākt rīkoties. Mēs zinām, ka enerģijas harta ir vienīgais dokuments, e, kas šobrīd neietilpst pārredzamības noteikumu ietvarā. Mums ir jāatrisina uh, šī te problēma eh, par to, kā ir izcināt strīdus starp eh, investoriem, trešām valstīm un tā tālāk. Paldies, nākošais eh, Mārte, Devits Mārtens. Paldies, paldies Nīderlandes prezidentūrai par to, ka jūs tik ļoti ilgi esat palikuši ar mums un piedalāsies šajā sesijā un par jūsu jā, jā, jā. Nu, mēs gribētu vēl, lai jūs teiktu, dariet, dariet, dariet padome. Es, es ļoti labi zinu, ka zinu, kāda ir eh, sociālistu pozīcija attiecībā uz ISDS. Mēs noraidām uh, vecās daļas un mēs negribam, ka tiek joprojām piemēroti eh, slepenie kodi. Mēs gribam daudzpusēju pieju investīciju problēmu risinājumam un vēlamies lielāku caurskatāmību esošajās ISDS normu piemērošanā visā pasaulē. Mēs uh, apsveicam Maurīcijas konvenciju ANO līmenī, kas jau šobrīd attiec uz esošajiem ISD, kā arī uz enerģētikas kārtu. Un tas, ka nenotiek progress, eh, šāda situācija ir nepieņēmama un mēs turpinām atbalstīt to, ka uh, investīcijas ir uh, eh, ES kompetence, un ļoti žēl, ka eh, konvenciju vienpusēji paraksta dalībvalsts negaidot uh, Uh, apstiprinājumu no Eiropas Savienības. Tas dezorganizē Eiropas Savienības darbu. Mums uh, jābūt ir uh, jārunā vienotā balsī, aizsargājot Maurīcijas konvencijas normas. Dažas dalība valstis nemaz neatbalsta šos pārdzimības noteikumus. Jaunie uh, un citrāli noteikumi ir tikai pamatnoteikumi, un padomē tie ir jāapstiprina. Uh, Mums ir jāaicina visdalībvalsts parakstīt konvencijas pēc iespējas ātrāk, lai varētu tos piemērot enerģētikas hartē nekavējoties un jāpiemēro tie visiem uh, divpusējiem nolīgumiem. Eiropas Savienība šobrīd ir pasaules līderis. Uh, reformējot strīdu izšķiršanas mehānismu pasaulē, taču mums ir jāatzīst, ka tā ir ES kompetence un jāļauj ES virzīties uz priekšu. Paldies un nākamā Gērlings kundze. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī uh, ministram par to, ka viņš ir joprojām uh, klāt šeit. Šis ir vienkārši jautājums. Mēs ļoti daudz runājam par pārredzamību šajā parlamentā un šķiet, ka mēs tam arī ticam, bet reizēm ir ļoti grūti pieņemt pieņem to, ko mēs dzirdām no padomas, un šī gadījumā tas ir tieši tā. Ir ļoti grūti pieņemt to, ka padoma nav spējusi atrisināt šo te uh, strupceļu situāciju. Es uh, nevaru saprast, kādēļ šī situācija tāda turpinās. Es, protams, gribēju jums jautāt, vai jums ir aktīva nostāja. Jūs tikko teicāt, ka jā, nu lieliskas ziņas, bet varbūt varētu detalizētāk paskaidrot, ko tad jūs īsti darāt. Un varbūt jūs varētu būt nedaudz caurskatāmāki runājot par sarunām padomē un kā jūs atrisināsiet šo jautājumu. Acīm redzami, eh, tas ietekmē eh, to, kā pasauli raugās uz Eiropas Savienību. Un ļoti žēl, ka astoņām dalību valstīm bija jāvirzās priekšu vienpusēji, taču es viņas nevaru apsūdzēt, jo tās eh, vienkārši norāda uz to, ka tās sāk zaudēt pacietību. Tā kā cienījumā padomi lūdzu atmostieties un virzieties uz priekšu ar šo ļoti svarīgo dokumentu. Nākamā Šākas kundze. voorzitter minister koenders. Paldies, priekšstādātājs kundze, ministra kungs. Lielāka pāredzamība lēmuma pieņemšanā, informācijas pieejamība, tie visi ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Tas ir tas, ko cilvēki aicina eh, komisāru Malmstrēmu darīt, proti publiskot sārunu eh, procesa dokumentus. Tieši tas pats attiec arī uz investīciju līgumiem. Un centrāli neapšaubāmi var dot savu ieguldījumu un nodrošināt lielāku pārredzamību ISDS mehānismos, kas īstenībā ir diezgan pretrunīgi šie procesi, kas norisinās starp investoriem un valstīm. būtībā šādu mehānismu dažādos līgumos ir ļoti daudz, tie ir pāri par tūkstoti. Šobrīd Nīderlanda kā prezidentūra saka, ka viņi vēlas, lai šī būtu uh, pirmā prioritāte, bet pati Nīderlanda nav nemaz parakstījusi uh, šo te, šīs te pārzemības uh, prasības, kas prasa uh, atklātāku uh, informācija un tā tālāk. Zviedrija, Beļģija, um, Vācija, Kanāda, uh, nu, jāsaka, šīs valstis varbūt ir pavirzījušās uz priekšu un vienotra valsts ārpus Eiropas Savienības ir uh, cauradzamāk, kā mēs esam, un tas mums nedara godu. Un ir uh, ministri, kuri uh, stājas pretī komisijas centieniem uh, panākt uh, līgumu parakstīšanu. Tādēļ eh, lūdzu parādiet konkrēti, kā mēs varam panākt uh, izkustēšanos uh, šajā procesā. Parakstiet varbūt paši šo nolīgumu pirmie un pasakiet, kuras vēl dalībvalsts bloķē šo procesu un kādi ir konkrēti soļi, kurus spērsiet, lai nodrošinātu lielāku pārdzamību. Paldies! Paldies! Un tālāk Šolca kungs. Frau Präsidentin, priekšsēdētājs kundze, padoms priekšsēdētājs kungs, kudāmē kolēģi. Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai noteikti palīdzētu šīs ļoti necārdzamībās procedūras, kas notiek enerģi, enerģijas hartas līguma ietveros, beidzot padarīt publikai daudz labāk saprotamas. Tieši tāpēc mēs atbalstam šodien uzdotos jautājumus, un mēs priecājamies, ka pastāv vienotība plenārsēdē. sēdē. Reālā problēma ir tāda, ka ISDS procedūra attiecas arī uz pašu enerģijas hartu. Kopš 2014. gada eh, šī harta ir m, mm, apsteigusi naftas nolīgumu attiecībā uz to, cik bieži tas tiek izmantots, lai eh, peļņas kārīgi uzņēmumi ie, iesies, iesniegt sūdzības par valdībām. Procedūras dokumenti bieži vien ir slepeni un arī summas nav zināmas. Itālija ir nolēmusi Mm, atteikties no enerģijas hartas, lai vairs tā nedraudētu šīs ISDS procedūras. Es uzskatu, ka šis lēmums ir priekšzīmīgs, un Eiropas Savienība un arī dalību valstīm vajadzētu tam sekot. Un noteikti, ka to vajadzētu ievērot arī Vācijas valdībai, jo tā ir slikta pieredze ar Vatēnfālu sūdzību. Šauca kungs, zilās karts jautājums jums, vai esat gatavs atbildēt? Kas pārī kungs to uzdos, lūdzu? frau präsidentin sehr geehrter herr kommissar! paldies priekšsēdētājas kundze. Jūs eh, tikko runājāt par eh, peļņu skārīgiem uzņēmumiem, kas eh, iesniedz sūdzības balstoties uz enerģijas hartu. Lūk, jautājums, vai Mīnhenes un Ķelnes pašvaldību uzņēmumi, kas arī ir iesnieguši šādas sūdzības, jūsuprāt, ir peļņu skārīgi uzņēmumi? Das halte ich nicht. Nu tā es neuzskatu, bet problēma ir tāda, ka tie arī ir pakļauti ISDS procedūru loģikai, un tieši Vatenfāla gadījumā Vācija tiek apsūdzēta. Mēs redzam, ka katru dienu ir šādas procedūras, un tāpēc arī šī prakse tiek pārņemta no pašvaldību uzņēmu puses. Finč. Finčkungs. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tirzniecībai ir jābūt ne par politiku, bet par ekonomiskiem iegūmiem. Ja Eiropas Savienība vēlas veicināt tirzniecību, lai varētu panākt politiskus mērķus, tieši tas tiek darīts ar Maurīcijas konvenciju. Eiropas Savienība vēlas piespiest visu dalību valsts parakstīt, lai, vis, lai Eiropas Savienība pati varētu parakstīt un kalpot pati savām interesēm, lai ISDS kļūtu par ES tirzniecības politikas pīlāru. Tā ir balstījusies uz uh, priekšstatu, ka ISDS ir uh, likumīga sistēma. Nē, tā apiet uh, dalību valstu uh, likumus, un to ir noliegušas arī vairākas uh, komitejas šajā parlamentā. To ir nolieguši virkne e, parlamenta deputātu un komisija tik un tā vēlas to padarīt par daļu no sāmtirdzniecības sarunām un tā jau ir iekļauta e, līguma projektā ar Kanādu. Mēs runājam par pāredzamību un e, investīcijām, bet jāsaka, ka sistēma ir eh, nelikumīga un nevajadzīga. Komisāla Malstrēma ir noteikusi, ka tirzniecībai ir jāatbalsta Eiropas Savienības plašāk starptautiskie mērķi. Jo ilgāk dalība valstis eh, paliks Eiropas Savienības ietveros, jo vairāk tām būs jānodod savas suverenās intereses gan tirzniecības politikā, gan arī visur citur. Uh, Paldies, ir zilā skatīts jautājums no Mārtiņa kunga, vai jūs esat gatavs atbildēt? Vai jūs varētu man atbildēt, cik daudz divpusēju līgumu ir pasaulē un cik daudz ir parakstījusi apvienotā karalista? Un vai jūs tiešām uzskatāt, ka tie visiem jāpliek slepeniem? Uh, Te nav runa par nākotnes nolīgumiem, bet par esošiem, par kuriem mēs ļoti maz ko zinām, un tie maksā miljoniem mārciņu nodokļu maksātājiem katru gadu. Runātājiem mikrofons nav ieslēgts atbildēji. Es teikšu nē, es domāju, daudz cilvēku to nezin, taču fakts ir tāds, ka ISDS tiek ievilkts iekšā pa sētas durvīm, un tas ir pilnīgi nepieņēmami. Visi, kas uzskata, ka strādā parasto cilvēku interesēs, viņiem tas būtu jāzina un jāpieņem. Balčo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tie, kas uzdev šo jautājumu, uh, vēlētos panākt situāciju, ka Eiropas Savienība paraksta nolīgumu, kurš ļautu investoriem vērsties šķīrētiesās, šie lēmumi ir ob kuru lēmumi ir obligāti un galīgi. Eiropas Savienība nevar tos parakstīt, ja uh, to bloķē pietiekoši skaits dalībvalstu. Tie, kas ir uzdevuši šo jautājumu, to neatzīst un e, vēlas, lai padomas priekšsēdētājs izdarītu spiedienus dalībvalstīm. Šī ir visai apšaubāma e, procedūra un visādi citādi, kā mēs jau dzirdējām. Tā ir arī nelikumīga, un tas tā, e, a, uzurpē dalību valstu suverenitāti. Kādēļ tā, vai tad tā kļūs labāk, ja tā būs ārskatām tālāk, kas pārīkums? Priekšādātājs kundze, aizsardzība no uh, zaudējumiem ir paredzēta arī cilvēktiesību hartā, un mēs uh, redzam, ka uh, citas valstis arī uh, vēlas uh, sevi aizsargāt. Tieši tāpēc ir spēkā šādi investīciju aizsardzības nolīgumi. Un, ja brīta kolēģis nebūtu izgājis no zāles, tad es uh, gribētu viņam teikt, ka viņa valsts ir noslēgusi 94 šādus līgumus. Uh, Lisabonas līgums 2009. gadā pilnvaras nodeva Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies nodrošināt šo investīciju aizsardzību, mēs vēlamies reformēt esošo sistēmu, mēs vēlamies nodrošināt lielāku caurdzmību, un to varētu nodrošināt šī ANO konvencija. Tāpēc es gribētu no padomas zināt, kuras valstis to bloķē, kuri ministri ir atbildīgi, kurām partijām viņi pieder Un vai šie paši ministri nacionālā līmenī nesaka, ka mums ir vajadzīga lielāka cauradzamība, bet Eiropas līmenī viņš šo cauradzamību bloķē? Ko prezidentūra tieši dara? Kāda dalībvalstis beidzot uh, īstenos uh, Lisabonas līgumu tirzniecības politikas jomā un ļaus Eiropas Savienībai pildīt savas pilnvaras? Vai jūs nekaunaties no šādas bezdarbības, uh, padomē un no tā, ka jūs to aizstāvat šeit parlamentā. Jūs teicāt, ka jūs labprāt atbildētu ar trīsreiz jā, man atbilde būtu trīsreiz nē. Tā tas neies. Dariet beidzot to, kas jums ir jādara, un nodrošiniet to, lai padome ļauj Eiropas Savienībai parakstīt šo līgumu. Silva Pereira. Silvas Pereiras kungs. Priekšsēdētājs kundze. Eiropadomas priekšsēdētāja ANO konvencija par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētā šīrēties procesās par ieguldītāju un valsti pastāv diviem aslu dēļ, tāpēc, ka pastāvēja reāla problēma saistībā ar pārredzamības trūkumu un arī tāpēc, ka Eiropas Savienība uzņemās līderību, lai panāktu šādu līgumu. Pašsaprotami tas, ka tagad, kad šāds līgums pastāv un astoņas dalībvalsts to ir ratificējušas, vēl ar vienu padomē pastāv strīdi, lai es neparakstītu šādu konvenciju savā vārdā, kaut arī es pati biju lūguši šādu, biju pati izstrādājuši šo konvenciju. Biju lūguši to. Tāpēc aicināšu Nīderlandes prezidentūru izpildīt saistības, ko Eiropas Savienība ir uzņēmusies. Tātad ne tikai dalībvalstīm ir jāparaksta, jāratificē šī konvencija, bet arī jānodrošina tas, lai šie noteikumi tik ievēroti. Enerģētikas hartā, kas attiec uz pāramazamību strīdu atrisināšanā. Sanšies Kaldentei kundze. Es evidente, ka hay deficīts demokrātikos en los is. Paldies, priekšsēdētāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka pastāv demokrātiskais deficīts, ja mēs runājam par iesdējas mehānismiem. Pārredzamības trūkums ir viena problēma, bet tā nav vienīgā. Un, kā redzat, dalībvalstis nav gatavas uh, palielināt pārredzamības pakāpi, un ar to pašu par sevi jau kaut kas nav kārtībā. Uh, praktiski katram ISDS elementam ir iespēja tikt ļaunprātīgi izmantotam no investora puses visdažādākās klauzulas, eh, eh, ieinteresēti juristi un tā tālāk. Es gribētu pieminēt to, ko sacīja no īpašais referents. Uh, Pēdējos gados eh, ISDS eh, nolīgumi ir eh, pārkāpuši virkni ANO principu, kas saistīti ar tiesiskumu kā tā tālāk. Bet problēma nav pārredzamības trūkums, bet gan veids, kā ISDS mehānismi darbojas. Paldies, Pēgiņkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti daudz ISDS lietu ir sākšās ar to, ka multinacionālas kompānijas uzstājas pret Eiropas Savienību un ir bijis jāizmaksā milzīgas kompensācijas. Taču mēs īsti nezinām, kas tad eh, cik ir izmaksājuši, piemēram, draudzīgi noregulējumi, cik ir no, izmaksājusi, teiksim, Vācija vai Polija, jo šādas ziņas ir uh, pagaidām noslēpumā. Un tieši tādēļ šī ANO konvencija, kas liek iz, uh, publiskot informāciju par ISDS, ir ļoti svarīgs kon konvencija. Uh, Eiropas Savienība nav pagaidām to parakstījusi, um, un ja mēs runājam par enerģētikas kārtu, mēs zinām, ka ļoti daudzas lietas ir tieši tās ietvaros sākts. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk ratificēt konvenciju un vēlamies pārskatāmību. Būdas kungs. Eiropas parlaments, komisija un padoma, kā arī dalība valstis un starptautiskās institūcijas ir tās, kam būtu jāuztraucās par e, ekonomiskās vidas konsolidāciju, e, starptautisko tirzniecību un tā tālāk. Harmonizētas sistēmas radīšana, lai varētu atrisināt e, strīdus, palīdzētu uh, vairot investoru uzticību. Un šajā kontekstā mēs atbalstām ANO uh, komisijas eh, par starptautisko eh, tirdzniecības tiesībām iniciatīvu eh, virzīties priekšējā procesā, pieņemot ANO konvenciju par pārredzamību strīdu izšķiršanā. Bet uh, ekonomiskā izaugsme ir atkarīga no investīcijām, un Tas neap, tās neapšaubām palielina arī darba vietu skaitu. Tāpat laikā dalību valstīm ir jābūt mm, iespējai individuāli parakstīt konvenciju, ņemot vērā to, ka tām ir divpusēji investīciju līgumi, ko tas ir parakstījušas iepriekš. Uh, Taču, eh, diemžēl, eh, notikumi neattīstās pozitīvi, īpaši tādēļ, ka ir dalībvalsts, kas iestājas pret ISDS eh, procedūrām. Tādēļ ir jāvienojas par procesuāliem noteikumiem starptautiskā līmenī. Tālāk, Jongerijus kundze. Paldies! Paldies, ministra kungs, par jūsu atbildēm. Es esmu reizēm iebildusi pret ISDS, taču jāsaka, ka tie pastāv tieši tādēļ, ka pastāv tūkstošiem divpusēji tirzniecības un investīciju nolīgumu. Un mūsu pašu valsts izmanto šos mehānismus. Uh, lai pieprasītu visdažādākās kompensācijas. Un tieši tādēļ es esmu par eh, pārdzimības konvencijas parakstīšanu, jo mēs strādājam pie labas alternatīvas izveidas ISDS. Eh, mums ir nepieciešams uh, iz, izvest uh, dienas gaismā šos te lēmumus, un, uh, protams, ka Nīderlandē pašai būtu jārāda piemērs, jāparaksta uh, šī te konvencija, uh, jo problēma jau nav tikai enerģētikas hartā. Mums uh, būtu derīgi zināt, uh, kā mēs varam uh, atklāti nodrošināt investoru uh, intereses un atklātību. Paldies! Moskas kundze nākamā. Es domāju, ka mēs visi esam izteikšies par caurskatāmību. Jā, tas ir fundamentāls pīlārs, uz kā būtu jābalsta visa Eiropas kopienas tirniecības politika. Protams, ka tas viss ir svarīgi, bet eh, nevar pieļaut situāciju, ka tiek izmantoti procedurāli triki, lai bloķētu Maurīzijas konvencijas parakstīšanu. Uh, ir dalībvalstis, kas to nav vēl ratificējušas. Mēs saprotam padomes uh, ies, ierobežotās iespējas, taču mēs vēlētos uh, pārliecināt kolēģus, ka ir svarīgi, lai visas institūcijas rīkotos, izdarītu spiedienu uz dalību valstīm un rastu izaino šīs situācijas. Lai reformētu šos mehānismus, mums ir jāparāda savs briedums, ratificējot konvenciju. Un tagad varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras, un mums ir divi runātāji. Marieša kungs un Jakovčiča kungs. Paldies, priekšstādātāji! Lai atrisinātu strīdus starp ieguldītājiem un valsti ASDS, ir nepieciešama noteikumi. Līdz šim ASDS sistēma panāk tikai to, ka uh, daudznasēlu uzņēmumi var vērsties pret konkrētām valstīm, uh, kurās uh, tiks sniegti ieguldījumi. Tiek atcelta tiesiskā aizsardzība, un uh, tad uh, valstīm ir jāatmaksā zaudējumi daudznacionālajiem uzņēmumiem. Un šeit šādi tiek izveidoti standarti pirmo reizi pāredzamībai uh, no ANO puses attiecībā arī uz ASV un TTIP. Lai šajās, šajos pāredzamības noteikumos arī paredzēts, ka ir jāpublicē pārunu teksti starp ASV un e, Eiropas Savienību. Paldies! gospođo predsjednice želim vam. paldies priekšsēdētāji saka jakovičs čičkungs. Sākumā vēlos paust savu pozitīvo nostāju par nodomu sākt uh, ratificēt konvenciju, ieviešot plašāku pārredzamību. Un vēlos mudināt uh, eh, Niderlandes prezidentūru, lai tā pārliecinātu dalību valsts parakstīt šo nolīgumu, lai beig beigās arī Eiropas Savienība to parakstītu, jo atklāt sakot, aizdies mehānisms ir saistīts ar daudzām problēmām. Un šī konvencija nodrošinās lielāku pārredzamību šāda veida attiecībās. Mana valsts ir. Uh, parakstījusi sākotnējo līgumu enerģētikas jomā, un pat laban es ļoti labi saprotu, ka tas, šis nolīgums mums var nest ievērojams zaudējums. Es domāju, jo lielāka pārredzamība, jo labāk tas būs mūsu budžetiem. Kundurs kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētājs Skūnce. Ar lielu interesi klausījos jūsu ieskatos par šo ārkārtīgi svarīgo tematu. Es uzskatu, tas ir svarīgs ieguldījums atbilstoši risinājumu rašanai, lai Eiropas Savienība varētu parakstīt ANO konvenciju par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētās šķirētiešu procesos par ieguldītājiem valsts. Jau sākumā Es sacīju, ka atbildi ir jā, jā, jā, un es saprotu, ka jūsu secinājums no jūsu puses un arī to atbalsta ir rīkojieties, rīkojieties, rīkojieties. Tātad var to apstiprināt, tad, kad tas notiks, bet arī jums jā, jāspriež, kas tas būs. Šķiet, ka vairums deputātu ir viensprāts, ka pārredzamība ir ārkārtīgi svarīga, lai būtu arī saprotamāki noteikumi, uz kuriem var paļauties. Prezidentūra ir apņēmusies panākt progresu šai ļoti svarīgajā jautājumā. Kā jau es sacīju, tā ir viena no mūsu prioritātēm, kurā vēlamies panākt progresu diskusijās tuvāko sešu mēnešu laikā. Mums jau bijušas divpuspējas sarunas ar atbilstošiem delegācijām. Turpināsim izlīdzināt pastāvošās vēl viedokļa atšķirības Kāpēc vēl neesam parakstījuši konvenciju? Pirmkārt, mēs esam simtprocentīgi pār pāredzamību. Taču tika minēti atšķirīgi viedokļi, jūs, jūs arī to minējāt, manuprāt, soc, no sociālas grupas puses. Tā tad ir atšķirīgs viedoklis, vai dalībvalstī ir nepieciešama uh, iepriekšēja autorizācija no komisijas puses pirms dalībvalsts parakšo dokumentu. Uh, um, jāsaka arī mūsu tirzniecības ministrs kļūst nepacietīgs, jo mēs vēlamies panākt šo pāredzamību. Un pat laban, diemžēl, padomē val, valda uh, tāds kā bloks. Tas ir mans otrais jā. Jums var atbildēt, jā, tas slikti atainojas uz Eiropas Savienības tēlu. Un te ir arī runa par uh, atšķirīgo, atšķirīgām iezīmēm, uh, Mēs ceram šo problēmu drīz eh, atrisināt Eiropas Savienības tiesā. Eh, te ir runa par Eiropas Savienību un eh, Singapūras aizdieji. Ceru, ka drīz panāksim šai ziņā rezultātu. Šādā kontekstā ceru, ka mums izdosies panākt arī sinājumu padomē šajā ļoti svarīgā jautājumā. No prezidentūras puses mēs tiešām darām visu, kas mūsu spēkos, lai to panāktu. Paldies! Okay, thanks. Labi, paldies, līdz ar to šīs debatas ir beigušās.